Mrs. President of the Marshall Islands. Maršalu salu uh, republikas prezidente, uh, komisijas uh, priekšsādātāja ministra Dallī, cienījamie kolēģi. Parīzes vienošanās ir bijis vēsturisks sasniegums starptautiskajai kopienai. Pirmā starptautiska mēroga apņemšanās risināt klimatisko izmaiņu jautājumu.